Buenas tardes. Esiet sveicināti, kolēģi, dāmas un kungi. Sākam priekšsēdētā konference, kura ir atvērta visiem deputātiem, visiem kolēģiem un gribu sveikt mūsu vidū Eiropadomas priekšsēdētāju Hermanu Van Rompēju un komisijas priekšsēdētāju Barozo. Šī sēde ir ļoti svarīga un vēl vairāk nekā interesanta, jo mēs uzklausīsim informāciju par Eiropadomas rezultātiem, kas notika 22. datumā. Un vispirms dosim vārdu Eiropadomas priekšsēdētājiem Van Rompējam, lai viņš sniegtu šo informāciju. Paldies priekšsādātāji, godātie deputāti. Pagājušās nedēļas Eiropadomas sanāksme bija īsa, bet efektīva. Tā bija iespēja valsts un valdību vadītājiem veltīt laiku Eiropas Savienības prioritātēm enerģijas jomā. Mēs arī uh, devām jaunu impulsu uh, lietām, kas ir uh, ilgi ie, iestigušas, piemēram, uh, nodokļu un uh, nodokļu nemaksāšana. Un, uh, Mēs jau bijām pieraduši, ka ir visu laiku krīzes pārvārdības sēdes, bet šī bija savādāka sēde. Uh, skatījāmies nākotnē, tā izskatās cerīga, vēl daudz kas ir jādara, bet mēs esam uz pareizā ceļa. Sākšu ar enerģiju, kā tas ietekmē mūsu patērētājus un ekonomikas. Uh, Kopš iepriekšējā samita, kas notika 2011. gada e, februārī, kas bija veltīts enerģijai, ir panāks būtisks progress. Piemēram, dalība valstis e, panāca uh, progresu pa, um, iekšējā enerģijas tirga, pab, tirgus pabeigšanā, ir pieņemta energoefektivitātes direktīva, kas mums palīdzēs sasniegt mūsu energoefektivitātes mērķi 20% 2020. gadā. Tā pašā laikā pasaule kopš 11. gada februāra ir mainījusies. Kā viens no vadītājiem to teica, tagad mēs esam globālas enerģijas revolūcijas vidū uh, ir vērts paskatīties pāri Atlantijas okeānam, un tur mēs redzam pierādījumus un aram, redzam arī uh, sacensību par resursiem, kas uh, dzēn uz augšu enerģijas cenas, un um, Eiropa drīz nebūs vienīgais kontinents, kas joprojām ir atkarīgs no importētas enerģijas. Tā nav uh, komfortabla situācija ne mūsu mājasēmniecībām, kas izjūt augstās enerģijas cenas, un uh, Tāpēc arī mūsu patērētāja intereses bija tik svarīgs mūsu diskusijās un arī mūsu un, rūpniecībai. Tas nav patīkami, jo um, jācīnās konkurences cīņā ar uzņēmiem, kas daudz lētāk iepērk enerģiju. Ja mēs vēlamies uh, paturēt ražotnes Eiropā, enerģija ir ļoti svarīga. Es, es sajūtu, ka um, mēs Eiropā um, vairs nesam tādi no lieliem spēlētājiem. Uh, Un bija arī konsens uh, Eiropadomas secinājumos, tas ir arī atspoguļots, ka mums ir vajadzīga kopīga pieeja, nevis 28 atšķirīgas pieejas. Ir vajadzīga kopīga pieeja ar, ar četriem punktiem. Pirmkārt, energoefektivitāte. Kā jau es teicu, energoefektivitātes direktīvas pieņemšana deva patiesu grūdienu. Tagad ir jāievieš šī direktīva, un tas būs izaicinājums. Lētākā, tīrākā un drošākā enerģija ir tā, kas netiek patērēta. Otrakārt, ir jāizveido paties Eiropas energotirgus. Vadītāji uzsvēr, ka ir jāpanāk steidzams progress um, pirms 2014. gada un 15. gadā ir eh, termiņš starp savienojumiem. Daudzi Eiropadomas biedri uzsver, cik svarīgi ir savienot mūsu energo infrastruktūru, un tas ir atspoguļots arī secinājumos. Un treškārt, lai to panākt, mums ir vajadzīgs investīcijas. Nemazāk kā 1 triljons eiro līdz 2020. gadam modernā infrastruktūrā un arī pētniecībā un attīstībā. Uh, Mūsu Eiropas Savienošanas instruments noteikti šeit var spēlēt būtisku lomu. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir eh, jāpanāk vienošanās par nākamo daudzgad finanšu schēmu. Bet uh, liela daļa investīciju būs jāpiesaist no privātā sektora nākotnē. Un uh, Tomēr, lai investētu, investoriem ir vajadzīga drošība, kāda būs attīstība pēc 10 vai 20 gadiem. Tātad paredzamāka enerģijas un klimata politika ir izšķirīgi svarīga. Plānot nākotni ir ļoti svarīgi, bet tas ir arī delikāts jautājums, kā mēs to redzējām pēc aprīļa balsojuma uh, Eiropas parlamentā par tās augto backloadingu priekšlikumu. Konsultācijas turpinās, balstoties uz komisijas izstrādoto zaļo grāmatu. Eiropa padoma atbalsta šo dokumentu. Līdz gada beigām komisija nāks klajā ar konkrētākiem priekšlikumiem, un pēc tam Eiropa padome 2014. Eh, gada martā par to runās, un pa šo laiku ir jāturpina sagatavošanās darbs visos līmeņos. Ceturtā un pēdējā prioritāte Eh, dažādošana energoavotu ziņā. Dalībvalstis, kas var samazināt savu atkarību no viena piegādātāja vai piegādas ceļa, var baudīt diversifikācijas eh, ieguvumus. Šis izaicinājums ir skaidrs. Mums ir pilnībā jāizmanto mūsu enerģijas potenciāls gan atjaunojumās enerģijas jomā, kas rada arī darba vietas, bet arī uh, izmantojot citus uh, veidus, lai izmantot konvencionālo un citus enerģijas avotus. Uh, Un šeit var ietvert arī slānekļa gāzes piemērotu izmantošanu, kas var papildināt energostruktūru daļā dalībvalstu. Komisija to, protams, tālāk izvērtēs un līgumā, protams, ir skaidri noteikts, ka katrai valstī pašai ir tiesības lēmt par savu energoresursu struktūru. Manuprāt, tas ir svarīgs signāls, ka mēs kopīgi pieņēmām šos četrus punktus. Uh, Un tagad steidzami ir eh, jāturpina darbs pie šai, šiem lēmumiem. Un tāpēc secinājumos mēs uzsvērām nepieciešamību pēc labākas koordinācijas, eh, kad ir runa par eh, būtiskiem energo lēmumiem valstīs. Es aicinu prezidentūras šo aicinājumu ņemt vērā un īstenot ministru līmenī. Mēs lūdzām komisijai analizēt cenas un ietekmi uz mājasaimniecībām līdz gada beigām, lai šos datus varētu izmantot uh, citās tematiskajās Eiropadomas sanāksmēs, kas jau ir paredzētas, un lielākā daļa uh, ir, uh, būs runa par konkurētspēju. Un mēs nolēmām jau decembrī atgriezties pie enerģijas politikas, lai būtu droši, ka mēs ieviešam šie, šīs vadlīnijas. Otrs galvenais punkts bija izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu krāpniecība šajā Eiropadomē. Tas nav jauns temats, bet delikāts, kur ir grūti panākt progresu. Bet šī Eiropadoma bija atšķirīga. Kāpēc? Tāpēc, ka bija tāds izdevīgs brīdis, eh, tāpēc, ka um, ir notikuši dažādi skandāli dalība valstīs. Uh, Budžeta konsultācijas dēļ valdībām ir jāpieņem skarbi lēmumi, kas tieši ietekmē pilsoņu dzīvi, un līdz ar to nodokļu nemaksāšana un krāpniecība kļūst par uh, daudz nepieņemāku rīcību dalībvalstīs. Simtiem miljonu eiro gadu, katru gadu Eiropā iet gar degunu valsts kasēm, un tāpēc ir jāpastiprina mūsu pūliņi, un tāpēc es izlēmu iekļaut šo jautājumu Eiropadoms uh, sanāksmē um, budžeta. Uh, tātad nodokļu nemaksāšana ir tāds jautājums, ko neviena valsts nevar atrisināt vien pati. Kaut gan tas ir delikāts jautājums, un līgumā ir noteikta vienprātība šajā, šo jautājumu lemšanā, uh, nav nekādu šaubu, ka mums ir jābūt vienotiem, ja vēlamies uzvarēt cīņā pret nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību. Tā ir eh, globāla problēma, un tikai ar vienotību Eiropā mēs varēsim eh, globālā mērogā arī kaut ko panākt. Jau martā mēs eh, pieskārāmies šim jautājumam, jau bija samits par uh, um, nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību, un tas uh, deva uh, tādu grūdienu šajā attīstībā. Eiropa domēji izdevās atbloķēt virkni iesaldēt jautājumu, patiešām notiek uh, kustība un virzība, un uh, varam gaidīt rezultātus. Šodien ar prieku var ziņot jau par konkrētajiem rezultātiem, kas ir sasniegti. Pirmkārt, PVN krāpniecība. Uh, Līderi sagaida, ka nevēlāk kā jūnija beigās viņu ministri pieņems ātrās reaģēšanas pasākums, lai valdības varētu um, noķert šos krāpniekus. Un ir, uh, tas ir būtisks panākums, un mums ir jārīkojas ātri, ātri, un var to izdarīt, ja ir politiskā griba. Otrakārt, jūs zināsiet, ka divas nedēļas pirms uh, Eiropadomas es pirmoreiz piedalījos Ekofin brokastīs, kuras finanšu ministriem uzsvēra, cik svarīgi ir pastiprināt mūsu cīņu pret krāpniecību un nodokļu nemaksāšanu. Pirms divām nedēļām finanšu ministri vienojās par sarunu mandātu uh, par uh, nodokļiem, uh, par uzkrājumiem un uh, mums ir jāuzsāk sarunas ar uh, uh, Šveici, Monako, uh, un San Marino, lai uh, šīs valsts piemērot ES standartus, un tas tiks darīts uh, balstoties uz pārskatīto uzkrājumu direktīvu. Tas pats arī ir svarīgs signāls, jo tas norāda, ka Eiropas Savienībā ir vienotība par uh, tekstu, kas tagad jau piekto gadu tiek apspriests. Un tagad mēs noteicām arī termiņu šī dokumentu pieņemšanai. Trešais punkts, kas ir arī, protams, saistīts, mēs visi vēlamies, lai Eiropas Savienība Uh, censtos panākt globālus uh, no, informācijas dalīšanās standartus, un mēs to atbalstīsim G8 un G20 fórumos. Man ir prieks, ka dalību valstu uzņemtā iniciatīva, kas iz, uzsāk šo rīcību, tagad ir izveidojusies par visas Savienības pieeju. Automātiska informācijas apmaiņa jau pastāv Eiropas Savienībā, bet tā ir jāstiprina un tās mērķis jāpaplašina. Eiropas Savienības likumdošana, pārskatītā uzkrājuma direktīva un sadarbības direktīva, par ko komisija izteiks priekšlikumu jūnijā, uh, dos striktu ietvaru, lai uh, nodokļu uh, pārvaldes dalībvalstīs varētu izšķi, izlēmīgi rīkoties. Un ceturtkārt, virkne jautājumu, kas ir saistīti ar uzņēmumu nodokļiem. Um, Pēļņas pārvešana, uh, un citi jautājumi. Tur visur ir vajadzīga uh, saskaņot pieeja gan Eiropā, gan pasaulē, un mēs visi par to vienojāmies, un mēs noteicām termiņu līdz gada beigām, piemēram, uh, lai pārskatītu uh, mātes un meitas uzņēmumu un uh, naudas atmazgāšanas direktīvu. Jūs varēs, uh, tātad mēs arī uh, vērosim, kāds ir progress nodokļu jomā un atgriezīsimies pie šiem jautājumiem decembra Eiropadomē. Un pēc tam mēs īsi apspriedām uh, situāciju Sīrijā apstiprinot, ka mēs esam par politisku risinājumu. Mēs atbalstījām iniciatīvu organizēt starptautisku konferenci, balstoties uz uh, Ženēvas uh, principiem. Uh, mēs uzdevām ministriem sagatavot konferenci un lemt par uh, sankciju režīmu, jo tas beigsies 1. jūnijā. Uh, Vakar ārlietu padome atkārtoti apstiprināja aicinājumu no Eiropas Savienības puses rast politisku risinājumu šim konfliktam un atbalstīja starptautiskas konferences iniciatīvu. Tik arī eh, pa pagarināti uz 12 eh, mēnešiem eh, pasākumu, tā skaitā ieroču embargo un attiecīgi rīkosies arī dalība valsts. Padoma arī vienojās, ka dalība valstis šo, šajā brīdī nepiegādās šādu aprīkojumu. Ministri izlēma, ka atgriezīsies pie šī jautājuma pirms eh, šā gada 1. augusta, tad, kad būs eh, augstās pārstāvis eh, ziņojums par Ženēvas sarunu attīstību. Tātad, kolēģi, visā vismā mums bija ļoti mērtiecīgi. Eiropadome, kas pieņēma daudz lēmums, noteica daudz termiņus un uh, kas notiek uh, tieši gadu pirms Eiropas vēlēšanām, un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums visiem vajadzētu pievērsties rezultātiem. Noslēgumā uh, gribētu padalīties uh, par vēl vienu jautājumu, kur pieminēja jūsu uh, priekšsēdātais Mārtiņš Šulcs, jauniešu bezdarbs. Mūsu nākamajā sanāksmē jūnijā mēs eh, kā svarīgu jautājumu darba kārtībā iekļausim jauniešu bezdarbu, un tā būs iespēja mobilizēt pūliņus visos līmeņos, lai panāktu mūsu kopīgo mērķi, proti dotu jauniešiem garantijas, ka viņiem būs vai nu eh, tālāk izglītības, apmācības eh, vai nodarbinātības iespējas. Tas tika atspoguļots padomas ieteikumos, kas tika pieņemti 22. aprīlī. Pēdējās dienās vairākas dalībvalsts ir paziņojušas, ka tās nāks klajā ar idejām, kā veicināt jauniešu nodarbinātību un dalīties ar labāko praksi. Es atbalstu šīs iniciatīvas un iedrošinu tādas īstenot. Piektdien es nosūtīju vēstuli Eiropadomas locekļiem dalīties idejās un aktīvi iesaistīties jūnija padomas sagatavošanā. Es savā vēstulē uh, arī aicināja sociālajiem partneriem rīkoties kopīgi pirms jūnija samita. Šīs jautājums mums ir ilga prioritāte, un uh, tas atspoguļojās arī līgumā par izaugsmu un darba vietām ir 6 miljoni um, atvēlēti uh, DFS uh, šim jautājumam mums vajadzētu nodrošināt, lai šī uh, iniciatīva sāktu pilnībā darboties nākamā gada 1. janvārī, un kopā ar jums eh, mums ir vajadzīgs tātad jūsu atbalsts, lai to panāktu. Mums ir eh, jāņem vērā eh, cerības un gaidas, kas ir jauniešiem Eiropā. Paldies par uzmanību! Yes. Paldies, priekšsēdētāji! Unos cuantos compromisos antes de final de año. Tik daudz apņemšanos līdz gada beigām. Un Tagad uzklausīsim Žozē Manuelu Barozu eh, komisijas priekšsēdētāju, ņemot vērā to, cik svarīgi notikumi ir izskanējuši pagājušās nedēļas sanāksmē. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti! Šī Eiropa doma bija ļoti lietišķa. Un atšķirīgi no pārējām, mazāk dramatiska. Un Mums ir jāapzinās, ka mēs strādājam pareizā virzienā. Pareizajā virzienā runājot par enerģijas politiku, tas nozīmē, ka mēs veidojam integrētāku, efektīvāku, lietotājiem draudzīgāku, e, stab, stabilāku, noturīgāku enerģijas tirgu. Pareizais virziens, kad mēs runājam par e, cīņu pret krāpšanos ar nodokļiem lai valstis varētu sadarboties, likvidētu plaisas un uzlabotu standārtu. Šeit ir runa par taisnīgumu standartiem un to, ka ik viens eh, varētu pielikt roku eh, šajā darbā. Es tomēr gribētu, lai padomis galvārds būtu precīzāks un ambiciozāks, taču ir virzība uz priekšu abās jomās un padome ir vēl savārtā šeit devusi. Šobrīd Mums ir izdevies sagatavot priekšlikumus un ieviest to, kas jau bija izlēmts, dāmas un kungi. Runājot par enerģijas debatēm padomē, esmu piedāvājis strauji mainīgo enerģijas kārti. E, milzīgās atšķirības starp enerģijas cenām, atšķirīgie tirgus nosacījumi Eiropā aicina veikt skaidras darbības šajā jomā. Ļoti eh, kritiskajā mūsu konkurētspēju un izaugsmēji. Ir jāapzinās, cik svarīga ir mūsu enerģijas tirgus pilnīga integrācija. Un, ja ir nepieciešams pamudināt strādāt enerģijas jomā, lai varētu uzlabot konkurētspēju, tad mums ir jāapzinās, cik eh, nozīmīga ir šī attīstība. Atcerēsimies, kā 12. gadā eh, enerģijas cenas bija četras reizes zemākas savienoties valstīs, runājot par gāzi. Par elektrību runājot, Eiropas cenas ir divreiz augstākas nekā savienotajās valstīs. Eiropai ir jāuzņem ātrums ātri globālā aina nav par labu Eiropai, bet mēs nedrīkstam ieslīgt depresijā eh, ar nosacījumu, ja būs pietiekam politiskās grības. Tāpat arī domāju, ka jāpasvītro ir un jāieskicē politiskie scenāriji šobrīd, lai mēs varētu apzināties uh, kā notikuma attīstīsies nākotnē. Nu, šeit ir paredzēti eh, progress piecās jomās. Pirmkārt, pabeigt iekšējo enerģijas tirgu un nodrošināt vienādus eh, spēles noteikumus patērētājiem un uzņēmējiem. Otrkārt, inovācijas un infrastruktūras starp savienojumu. Treškārt, veidot lielāku energoefektivitāti. Ceturtkārt, uh, eksploatēt atjaunīgos avotus efektīvākā un lētākā veidā. Un piektkārt, diversificēt piegādes, veidojot un atrotot jaunus starptautiskus avotus. Tādējādi mēs eh, laužām ceļu tajā, ko mēs devējam par Eiropas enerģijas kopienu, jo pats jā. Atšķirīgās dalība valstīs tiek izmantot atšķirīgi e, enerģijas sajaukumi. Mēs varam daudz ko šeit darīt kā Eiropas Savienība. Šis ir jautājums par enerģijas drošumu, e, ilgtspējību, un lai mēs varētu risināt tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies. Connecting Europe gadījumā vai par daudz gadu finanšu schēmu, man nav pat jāatgādina, kas šeit ir paredzēts zināms uh, apjoms enerģijai. Mums ir jādomā pār šo programmu dzīvotspēju un kā ļoti bieži tas izskan Galvenās grūtības ir nevis padomas galvārdā, bet ieviešanā, un mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem konsekventi. Godējumie deputāti. Vēl viens jautājums darba kārtībā Eiropa padomē bija cīņa pret eh, nodokļu nenomāksu. Mēs apzināmies, cik plaša šī problēma ir, kādu zaudējumus tā nodara, un mēs zinām, kā rīkoties. Lielākā daļa no priekšlikumiem jau kādu laiku ir iesniegt un atrodas uz eh, darba galda. Piemēram, komisijas 2008. gada priekšlikums likvidēt trūkumus uzkrājuma direktīvā. Eh, citi priekšlikumi, 12. gada paziņojums par darbības plānu, kas bija tik prezentēts decembrī, un divi ieteikumi par nodokļu oāzēm kas arī tika iesniegti pagājušā gadā. Tomēr lielie zaudējumi un priekšlikumi pret to cīnīties pagājušā. Pagātnē nav izrādījušies pietiekami pārliecinoši, lai dalībvalstis nonāktu pie izšķirīgiem, izšķirošiem secinājumiem. Un šobrīd ir izskanējuši vairāki neveiksmīgi piemēri, ko mēdī ir, eh, par kuriem mēdīji ir informējuši sabiedrību. Un Eiro padomes galvārdā ir piešķirta liela prioritāte automātiskai informācijas apmaiņai, lai to varētu attiecināt uz ikviena veida ienākumu un veidotu starptautiskus standartus. Pozitīvi šeit Eh, šeit ir pozitīvas tendences. Tomēr komisija pauž nožēlu, ka nav skaidri termiņi ieviesti eh, automātiskai informācijas apmaiņai Eiropas Savienībā. Katrā ziņā mēs savu eh, darbu nepalēdināsim un tuvāko nedēļu laikā mēs nāksim klajā ar paziņojumiem šajā sakarā pirms nākamās Eiropadomas. Un visbeidzot. Mums ir mandāts vest sarunu ar Šveici, Lihtenšteinu, Monako, Andoru un San Marino, un mēs esam to iecerējuši darīt maksimāli drīz un intensīvi. Un es apsveicu skaidro Eiropadomas apņemšanos pieņemt uzkrājumu direktīvu līdz gada beigām. Visi šie soļi ir noderīgi Eiropiešiem, taču papildus tam mēs apzināmies, ka krāpšanās ar nodokļiem ir globāls jautājums, un tuvāko nedēļu laikā Eiropas komisija veidos e, vispārīgus standartus starptautiskajai sadarbībā, konkrēti G8 sakarā, kur kopīgi ar padomi es pārstāvēšu Eiropas Savienību, kā arī G20 un SAO līmenī. Eiropa bija pirmie automātiskajā informācijas apmaiņā, un mēs to vēlamies ieviest kā jaunu pasaules standārtu. Tāpat ir citi jautājumi, kuriem es šobrīd nepieskaršos, taču gribu pasvītrot pieju jaut nodokļu jautājumam un plānošanas jautājumiem. Tāpat arī, lai gūtu panākumus, mums ir jāpieņem uh, Eh, nodokļu caurskatāmības princips korporācijās. Eiropas Savienība patur šo principu kā prioritāru. Un vislielākās bažas šobrīd, kuras vēlos darīt jums zināmas, ir saistībā ar šīm diskusijām Eiropas Savienībā ir šādas. Ja mēs vēlamies strādāt efektīvi iekšēji un pasaules līmenī, tad alternatīvas citas nav, kā strādāt visiem kopā un veidot mūsu kopīgo Eiropas ietvaru nacionālā un pasaules līmenī mēs nevaram būt neticami, negūt panākums, ja mūsu pieeja nav konsekventa. Mums ir jāizmanto šeit Eiropas Savienības pieeja, pretējā gadījumā būs ļoti daudz trūkumu un neizdarītā. Tāpat arī gribu sacīt, ka mūsu politika ir jāvirza uz darba vietu veidošanu, lai dotu iespējas jaunai paudzei, un arī šis jautājums, kas, manuprāt, ir attiecīgi šobrīd un kurš tiks apspriest nākamajā Eiropadomē, un esmu gandarīts, ka tas ir tik augstu Eiropadomas darba kārtībā. Ir ļoti nozīmīga prasmju uh, informācija, e, prasmju veidošana. Mums ir jāiegulda vairāk šajās prasmēs. Uh, un darba tirgus veidošana. Darba tirgus un uh, attiecīgās politikas Eiropas Savienības un dalību valstu līmenī ir jāizmanto kā katalizators un nevis kā šķērslis šajā procesā. Mums ir jāpiesaista valsts un privātā sektora spēlētāji, mums ir jāparedz Eiropas uh, līmeņa uh, finanšu instruments, taiskaitā Eiropas investīcija banka, kā arī vairāk resursu nacionālajos līmeņos, kur tas ir iespējams. Mums ir jāpiesaista um, gan izpētes e, kopiena, gan uzņēmēji, gan strādājošie, kas ir izšķirīgs elements, lai mēs varētu nodrošināt izaugsmu. Pēdējo divu gadu laikā Eiropas komisija ir e, pri e, prioritāri iekļaus savā darba kārtībā cīņu pret bezdarbu Eh, tas ir būtisks jautājums Eiropas 2020 stratēģijā. Nesen Eiropa pie, pieņēma nodarbinātības paketi, kas eh, tika paveikts decembrī, ar nolūku, ar nodomu piešķirt tik vienam 18 gadus sasnieg, vecam, vecumu sasniegušam jaunietim iespēju uz nodarbinātību vai profesionālu apmācību. Komisija rīkojusies eh, attiecīgi izmantojot eh, finansējumu, kas bija sešu eh, miljonu apmērā. Tāpat arī gribu atgādināt, jau, eh, ka jaunatnes nodarbinātības iniciatīva vēl nav apstiprināta, un komisija ir nobažījusies, ka tās ambīcija līmenis varētu tikt vājināts. Tāpat arī komisija grib izmantot Eiropas sociālo fondu, citus fondus šim nolūkam un veidojot eh, rekomendācijas dalībvalstīm, mēs vēlamies pārliecināties, ka jaunatnes nodarbinātības jautājums ir skatīts pietiekami eh, nopietni. Jaunatnes nodarbinātības stratēģijas ir ārkārtīgi būtiskas, lai varētu nodrošināt darba vietas un nodrošināt konkrētas darbības. Laiks Eh, negaida, un mums šie priekšlikumi ir jāievieš uz vietām, dāmas un kungi. Vēlos paust cerību, ka visas Eiropas institūcijas visos līmeņos izmantos tā, to rīcībā esošās iespējas, lai mēs varētu šos jautājumus risināt. Paldies jums par uzmanību. Un kā parasti ir šāda veida sanāksmes ierasts, tagad uzstāsies pieci kolēģi, astoņi kopā, pieci kolēģi un trīs kolēģis, kur pārstāvies politiskās grupas. Vispirms dodu vārdu Paulo Ranželam, kurš izteiksies Eiropas tautas partijas vārdā, un viņam tiek dotas astoņas ar pus minūtes. Monsieur uh, le Président du Parlement. Eiropas uh, parlamenta priekšsēdētājs, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Pagājušā nedēļa Eiropadoma runāja par uh, nodokļu maksas izvairošanos. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo katru gadu Eiropa zaudē vairāk nekā tūkstoši miljārdus eiro un salīdzinot ar uh, izdevumiem veselības aizsardzībai, drošībai, izglītībai, šis skaitlis ir ļoti, ļoti liels. Daži runā par to, ka ir pārāk maz a, uh, rezultātu pēc a, uh, pagājušā gada sēdes un vērtē, ka nepietiek tikai runāt, ir a, arī aktīvi jārīkojas. Bet tie, kas tā runā, viņiem, nu, dažkārt arī ir taisnība. Kas ir nepieciešams, tie ir skaidri taustāmi rezultāti. Un šādus rezultātus mēs varam sasniegt kopā, e, īstenojot Eiropas patieso līderību. Nu, tagad runāsim par e, nodokļu e, paradīzēm. Pasaules banka ir vērtējusi, ka 14 miljonu uh, un miljardu eiro uh, pazūd šajās nodokļu uh, paradīzēs. Un tas uh, nav uh, kādās nezināmās vietās, bet tādās geogrāfiskās vietās, kas uh, ir arī Eiropā. Nu, tas nesaskan ar mūsu mērķiem. Nu, tad iedomājieties, kā tas būtu, ja katru gadu mēs um, tikai 20%, tikai 20% no šīm summām atgūtu. Uh, cik daudz uh, un cik plaši varētu samazināt mūsu parādus un arī uh, plašāk īstenot investīcijas. Mēs pat laban ļoti intensīvi diskutējām par nākošo finanšu uh, ietvaru, finan un mēs diskusējam par izdevumiem, burtiski par santīmiem. Uh, un ir absolūti nepieciešams pat labanā ar kārtīgi ātri rīkoties, ir nepieciešama automātiski informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm šajā jomā. Un es domāju, ka aptvērums ir jāpaplašina un arī jārunā par ietaupījumiem. Ir jābūt uh, vēl stingrākiem. Um, soļiem attiecībā pret uh, nodokļu paradīzēm. Un ir uh, vēl uh, viens jautājums, uh, kas ir ļoti satraucošs, uh, piemēram, tās uh, valstis, kuras saņem attīstības palīdzību un tajā pašā laikā nesniedz skaidru informāciju par nodokļu uh, nemaksāšanas jautājumiem. Ir jāinvestē mūsu kopējās politikās, drošībā, attīstībā, veselības aizsardzībā un dažkārt valsts, kas saņem attīstības palīdzību, slēpj informāciju par nodokļu nemaksāšanu. Un franciski par to runā. Nu, praktiski viens līdzeklis tiek aizstāts ar uh, otru bez īpašas efektivitātes. Katrā gadījumā mums ir jābūt konsekventiem mūsu domās, mums ir ļoti un darbos jāaizstāv gan divu, gan arī sešu dokumentu pakotnes. Pagājušajā nedēļā mēs balsojām par uzraudzības instrumentiem. Mēs darām visu to, lai mēs efektīvi un spēcīgi strādātu un lai novērstu nākotnes neveiksmīgas attīstības gadījumus vai šoku gadījumus. Bet mums ir jādodas vēl tālāk, jo mūsu ekonomika nebūs efektīva un ļoti ātri darbojoša, ja mums nebūs vienots nodokļu politikas. Lai atrisinātu krīzi, nepietiek tikai novērst izvairīšanos no uh, nodokļu nemaksas, uh, bet ļoti skaidri ir jāvēršas. Uh, pret pārkāpumu gadījumiem un jāveido arī ir mūsu pašu sistēma, kas būtu skaidra pilsoņiem. Visām citādi mūsu darbība nebūs veiksmīga un mēs atkārtosim tos pašus kļūdainos soļus un atkārtosim 150 dažādus blokādes gadījumus, ko varēja atrisināt jau kopš 1992. gada. Un ja mēs ātri nerīkojamies, tad mūsu pilsoņiem nav iespēja izmantot visas tās brīvības, kuras Eiropa garantē. Bet tikko kā mēs runāt, par, runājam par nodokļiem, tad uh, reakcija tāda, it kā Eiropas līguma nekad netiktu parakstīta. Ir jābūt plašākai konvertencei sociālā un arī nodokļu jomā. Jā, tā tas ir, bet no otras puses ir jābūt plašākai arī nodokļu koordinācijai samazināšanai līdz pat nodokļu harmonizācijai, lai sasniegtu īstenu budžeta nodokļu un banku uh, savienību. Bet soļi, uh, kas ir sperami, ir um, tādi, uh, kas uh, ir vērsti uz to, lai harmonizētu situāciju, jo katrā valstī ir atsevišķi um, risinājumu nodokļiem un arī ekonomikas attīstībai. Nu, katrā gadījumā mēs nedrīkstam zaudēt koherenci, laiku un naudu. Dārgie kolēģi, Es uh, gribēju uh, teikt manu uzrunu uh, franciski līdz šim brīdim, jo pārstāvu Žozefu Doila Kongu, bet tagad runāšu dzimtajā valodā, jo gribu runāt uh, par Portugāles uh, si situāciju tieši pat labāk. Cienītājs priekšstādātāj, kungs un dargie kolēģi, man liekas, ka Ir ļoti skaidrs, ka mēs sadzinīgi vērtējam Eiropadomas uh, rezultātus tāds partijā, bet tas ir tikai sākums tam, ko gribam sasniegt. Tas nozīmē arī to, ka Vidējā un ilgtermiņā mēs gribam veidot banku nodokļu ekonomikas savienību. Iet runa ne tikai par nodokļu paradīzes eksistēšanas apkarošanu, bet gan par patiesu nodokļu harmonizēšanu, kas iekšējo tirgu veidotu vienotu, nevis fragmatizētu un vainātu. Runa iet arī par uzticību, par to, cik tālu uzticamies eh, mūsu šai vienotai nodokļu iekasēšanas iespēja. Eirozone nekavē eh, šādu politiku, tās veidošanu, arī eh, nodokļu vienotība. Problēma ir tāda, ka ir šīs atšķirīgās nodokļu likmes un bez caurskatāmības un saprotamības kritērijos nevarēsim aktīvi un labi rīkoties. Tās valsts, kurām ir plašas problēmas un finanšu. Uh, Uh, palīdzību saņēmušas, nu, piemēram, tāda tā kā mana valsts Portugāla, ir skaidrs, ka ir nepieciešama uh, nodokļa harmonizācija, piemēram, uzņēmuma uh, nodoklis, uh, tā izmaiņas palīdzētu veicināt investīcijas, izaugsmu un nodarbinātību. Ir jābūt koherencei un uh, vienotībai. Tas nenozīmē, ka jābūt ir tikai vienam ietvaram, bet to, ko mēs tagad redzam, ir tas, ka bagātākās valstis, tajās ir dažkārt izdevīgāka nodokļa risinājuma, tur ir investīcijas un izaugsme, un citas valsts, kur ir lielas problēmas, tur ir arī lielas problēmas um, uzlabot nodokļu sistēmas. Mums ir nepieciešams vienots ietvars un tāds, kurā ne tikai dažas valstis uh, saņem dažādas priekšrocības, uh, un izmanto izņēmuma uh, risinājumus, bet gan mums nepieciešama ekonomikas politikas risinājumi, kas uh, palīdzētu tām ekonomikām, kas visvairāk cieši Eiropas uh, Savienībā. Tas jau nenozīmē, ka viss tiek samazināts, bet gan tas, ka uh, jāstrādā ir racionāli, ka kritērijiem ir jābūt saprotamiem. Uh, Citiem vārdiem sakot, koherence, racionāla darbūta, vienojatība e, e, ES um, dalību valstīs nodokļu jomā, tad arī nonāksim tādā situācijā, ka tās valsts, kurām ir lielākas problēmas, tām būs tāda nodokļu sistēma, kas būs interesanti un kas palīdzēs pārvarēt deficītu un tās problēmas, kurās šīs valsts pat labāk atrodas. Un ļoti nozīmīgi gribu teikt padomus priekšsēdātājiem un komisijas priekšsēdātājiem, ka aicinu Eiropas institūcijas uh, turpināt uh, šo uh, nodokļu reformas to izveidi. Mums ir jāpalīdz valstīs, kurās ir liels problēmas, un tas ir sakāms attiecībā arī uz mans pārstāvēto valstu Portugālu. Ja mēs apkarosim izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu paradīzes, tad mums būs iespēja radīt Eiropas situāciju, kas varēs palīdzēt tiem reģioniem, kur ir lielākās problēmas, kas ir visnabadzīgākās un palīdzēs ne tikai tiem, kuriem ir vislielākās priekšrocības jau tagad. Paldies! Bojā, bojā, pir... Paldies, Pālo! Lūkšu visiem kolēģiem piemēroties atvēlētiem runas laikam, lai mēs varētu paredzēt pabeigt paredzētajā laikā. Mēs sociāldemokrāti parasti esam ļoti dāsni attiecībā uz mūsu eh, kristīgiem brāļiem. Tomēr mūsu rīcībā atvēlētais laiks ir ierobežots. Un tā, kurš es runātājs ir Svobodas kungs, kurš uzstāsies um, sešas minūtes no sociāldemokrātu grupās. Mēs mums ir vajadzīgs vairāk laika, lai skaidrotu e, šo situāciju un panākto progresu. Rampoja kungs, jūs sacījāt, ka sanāksim bija īsa, bet efektīva. Varbūt tā tas ir, ka jo sanāksim ir īsāka, jo tā ir efektīvāka. Piekrīt, ka tā bija efektīva, bet ar energoefektivitāti jūs nekad nevarat rīkoties pietiekami efektīvi. Un skaidru, paskaidrošu, kāpēc. Enerģija. Un tiesam ne tikai mēs. Mēs mēģinām un cīnāmies pār enerģijas kopienas izveidošanu. Nekādas reakcijas līdz šim. Beidzot, beidzot, mēs esam sadzirdēti, mēs tagad sākam veidot kopīgu enerģijas tirgu. Es vakar apmeklēju savā, savā valstī vienu no visefektīvākajām e, kompānijām, kur man skaidroja, kāpēc viss e, bagātinākā, vislabākā rūda tiek nosūtīta uz Savienotām valstīm. Nevis tāpēc, ka Eh, nevis tāpēc, ka šeit ir augstas cenas, bet tāpēc, ka ir augstas enerģijas cenas. Un mums ir jāsamazina savas enerģijas cenas, un es piekrītu komisijas priekšlikumiem, kas ir nopietni un uh, droši apkārtējai videi. Tāpat arī ir svarīgi, mums ir jānirīkojas energoefektīvi. Mēs zinām, jūs zināt, cik mēnešus mums ir bijis jācīnās, lai mēs varētu panākt saistošus mērķus un beidzot ir kompromisi, bet atkal ir deklarācijas un darbības, kas ir kaut kas viens un kaut kas cits. Tālākam E, Rampoja kungs skaidrīja, un manuprāt, es pareizi sapratu, ka sarunas notiks balstoties uz pārskatītām e, nodokļu direktīvām. Es tās pārliecināts, ka visi Austrijā vai Luksemburgā to ir sapratuši. Jā, varbūt viņi domā, jā, e, tagad parunāsim un tad redzēsim. Nē, bet balstoties uz pārskatīto ietaupījumu direktīvu. Tas ir svarīgi. Mums ir vajadzīgas abas, taču mums ir vajadzīgs daudz vairāk, komisijas priekšsēdētājs to sacīja. Mums ir nodokļu atšķirības jāsamazina līdz 20. gadam. Mums ir jāierobežo multinacionāļu uzņēmumu aktivitātes. Apple un citi uzņēmumi izmanto savās interesēs un valstu līmenī e, šīs parādības, e, lai varētu gūt milzīgu peļņu un valstis zaudē lielas naudas summas. Tālāk, e, pēdējais elements, kas mūsuprāt bija ļoti svarīgs, un tas ir jaunatnes bezdarbs. Esmu gandarīts, Van Rompai kungs, ka jūs šo jautājumu pieminējāt, jo Kā mēs to redzējām tikko, Druģainas darbības pēkšņi un pēc eh, bezdarba ilgiem gadiem, eh, kad mēs sākam rīkoties, sniedzot palīdzību Spānijai, Grieķijai, citām valstīm, un gaidām palīdzību, un Vācijas eh, valdība sniedz palīdzību pieciem tūkstošiem. Uh, Finally, they do something. Ļoti daudziem ir vajadzīga palīdzība, taču to visu nevar nodrošināt atsevišķas valdības. E, nevar paļauties uz to, ka mēs kristīgi no turīgajiem ziemeļiem palīdzēsim mūsu trūcīgākajiem dienvidu brāļiem. Ar to nebūs pietiekams. 6 miljārdi uz visām valstīm uz septiņiem gadiem. Ko tas nozīmē? Tas ir piliens jūrā. Varbūt kādam tas kaut ko palīdzēs, bet tas nevar izglābt uh, E, Eiropu. Tāpēc mums ir vajadzīgs atbalsts budžetam, bet nevis par spīti tam, kas noti, e, notiks pēc tam, bet lai mēs varētu atbalstīt šīs garantijas arī pēc gadiem, jo vienā dienā mēs netiksim, neatrisināsim jaunatnes bezdarba jautājumu. Mums ir uh, jāvirzās tālāk, sadarbojoties ar Vācijas, ar Francijas ministru, arī manas valsts premjerministrs ir apmeklējis Spāniju, ir ļoti labi labāk apzināties šo problēmu, taču mums ir nepieciešama patiesa Eiropas eh, politika. Jūs runājat par priekšlikumiem eh, no mūsu puses, jūsu puses pirms eh, E, pirms gada jūs pieņēmāt e, lēmumus, kas ir noticis kopš tā laika, kas ir paveikts. Mums ir jārīkojas un vārdi jāietērpj darbos, un jūs Tieši tāpat kā mēs, deputāti, ienāks e, vēlēšanas šīm termiņa beigās, vai mēs varam uzrunāt jauniešus un teikt, mēs esam kaut ko jūsu labā paveikuši? Tas būs vislielākais tests mums visiem, un es domāju, ka mēs varēsim to izturēt un apliecināt, ka jaunieši ir pieejams darbs Eiropā. Paldies! Paldies, Hannes! Tālāk, liberāļu kolēģu vārdā uz trim minūtēm vārds kolēģei Valjānai. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji Van Džompaļs! Jūs ieskicējāt iespēju, ka arī padomi apzinās to, ka pašreizējā Eiropas Savienības eh, enerģijas un klimata politikā eh, ir neveiksmīgi. Ne tikai mūsu enerģijas cenas ir trīsreiz augstākas nekā Savienoties valstīs, bet eh, ar mūsu klimata pārmaiņu politiku enerģijas cenas vēl ir pieaugušas, un mana grupa Aldi norāda, ka vienīgais veids, kā šo tendenci pavērst pretējā virzienā, ir veidot skaidrību investoriem, jo kamēr nav zināms, kāds būs nākotnes likumdošanas vietvars, viņi svārstīsies eh, investē, investēt Eiropas starpsavienojumos, energoefektivitātē un eh, alternatīvā fosilajām degvielām. Jūs vairāk kārt esat norādījuši. Um, par eh, to, cik nozīmīgs ir atjaunīgās enerģijas. Kad mēs runājam par gāzi un jaunajām tehnoloģijām, jūs norādāt, eh, jūs pieminat šos jautājumus, bet par to ir jārunā skaidrāk. Eh, padome sanāksme būtu varējusi viest skaidrību, taču baidos, ka šī iespēja palaista garām. Un uh, E, dalība valstīs e, šī politika nemainās. Gribu tagad pasvītrot trīs punktus. Pirmkārt, jūs runājat par trešās enerģijas paketes ieviešanu, kas ir prioritāte. Atklāt sakot, tas ir novēloti mazliet. Varbūt, ka e, tā būtu kā jūsu kli, tas, to jūs gribējāt kā būtiskāko darbu, Eh, esot amatā, tomēr tas nav izdarīts. Nosakt to par prioritāti ir ļoti skaisti, taču ir vajadzīgi arī konkrēti darbi, kas tam sēko. Vienotais enerģijas tirgus vēl aizvien ir tālu no realitātes, un iemesls tam ir tāds, ka atsevišķas lielās dalībvalstis nav šo paketu transponējušas, un domāju, ka padomē vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz dalībvalstīm šajā sakarā. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, mēs varam piekrist, ka investīcijas jaunās inteliģentās infrastruktūrās ir vajadzīgas, lai varētu nodrošināt piegādes par saprātīgām cenām. Tomēr e, šis slēdziens visai maz saistās kopā ar paveikto e, Connecting Europe iespējām, un es ļoti labi zinu, ka pirmkārt no 9,1 miljārda eiro kas tika piedāvāts padomi, to samazināja līdz 5,2 miljārdiem. Otrkārt, bija iecerēts, eh, inve, iecerētas investīcijas no privātās sektora, taču šobrīd padomi ir samazinājis finansiālo instrumentu izmantošanu ar esošo summu. Baidos, ka šīs prioritātes nebūs īstenojamas, tāpēc aicinām pārskatīt jūsu nostāju par finanšu aploksni DFS, kas attiecās uz Connecting Europe. Treškārt, Eh, atgriežos pie nekonsekvences starp padomu eh, slēdzieniem un politiku. Jūs norādījāt, ka par enerģijas, eh, e, enerģiju runājot ir nepieciešams galvenokārt atbalsts no tirgus, un šeit jums ir viss atbalsts no liberāļiem. Tomēr, ja jūs uzskatāt, ka finansējums nāktu no tirgus, tad jums ir jāatbalsta tie instrumenti, ar kuru palīdzību varētu gūt naudu no tirgus, un mums šeit ir nepieciešams eh, padomas atbalsta projektu obligācijām. Paldies! Paldies! Labrā. Un tālāk zaļo vārdā uz trim minūtēm Harmsas kundze. Paldies priekšsādātāji kungi, dārgie kolēģi. Pēdējās kolēģi tikšanās laikā patiesi bija tā, ka tēma nodokļi ap šo jautājumu notika zināmas izmaiņas un acīm redzot banku noslēpuma jautājums ir atrisināts un līdz ar to privāta nelegāla izvairīšanās no nodokļa maksāšanas nākotnē varēs tikt novērsta. Mēs gan kritiski raugāmies uz to, ka padome nebija spējīga tāds pasākums ievadīt, kas uh, novest pie tā, ka lieli startautiski uzņēmumi nevarētu uh, izvairīties uh, no nodokļu maksāšanas tajās valstīs, kurās sasniedz lielākos ieguvums un pēļņu. Tas ir tāds ļoti liels jautājums, jautājums sadaļa, par nodokļu dempingu. Tas, šis jautājums ir aktuāls Eiropā. Tas tā nedrīkst turpināties. Van Rompai kungs, man nav īsti skaidrs, ko jūs teicāt ar uh, nosaucot šo uh, termiņu līdz šī gada decembrim jānoskaidro lielie atklātie jautājumi. Nu, es saprotu, ka tas uh, tiek uh, vēlreiz runāts šajā jautājumā, jo, nu, tādu tā kā. Uh, termiņu padomus lēmu pieņemšanai es nevarēju atrast, kā dokumentos minēt. Un es uh, esmu ļoti ieinteresēta uzklausīt, ko jūs padomē esat lēmuši, ko Ekon padomu ir lēmusi, un Eiropas parlaments ir uh, piedāvājis uh, valsti pa valstī izskatīt, un padomē liekas uh, reakcija bija pozitīva, un kā to varētu arī turpmāk izskatīt. Šerlanda Bols un Ekon komiteja piedāvāja divus direktīvas projektus - caurskatāmības un grāmatvedības direktīvas. Un ko varētu darīt, ja padome, komisija un parlaments par šiem jautājumiem vienotos? enerģiju. Nākošais jautājums. Jūs runājat par tādu tā kā enerģētisko revolūciju. Nu, man ļoti žēl, bet man ļoti skaidri jāsaka, ka drīzāk tāda tā kā kontrrevolūcija notiek. Jo viss tas saprātīgais, kas tika kopā ar Andri Piebalgu pēdējā likumdošanas un sasākuma laikā, kā lēmums pieņemts, un kopā ar pēdējo Dimas, komisāru Dimas kungu par klimata jautājumiem tas pat laban, acīm redzot, komisijā un padomē tiek mainīts un samazināts, un man liekas, ka tas ir absurdi, ja mēs runājam par jaunu kodola spēkstacijas subvenciju piešķiršanu. 50 gadus atka, pēc tirgu ieviešanas pabalstu maksāt, un tas ir absurda, man liekas, ka absurda ir ideja, ka jo lētāka ekonomika, jo, jo lētāka elektroenerģija, jo labāka energo, ekonomikas attīstība. Nu tā tas nav. Slānekļa gāzi kādu laiku varētu lēti būt pieejama, un man liekas, ka Eiropas komisija atsakās no saprātīgas energo politikas par labu uh, Uh, tādai uh, slānekļa gāzes uh, politikai, kas visdrīzāk būs neveiksmīga vēl pirms plaši aizsākta. Un trešais jautājums, par ko es gribu runāt, ir tā bēdīgākā jautājuma risināšana, un tas nav tik ļoti daudz par padomu kā par ārlietu ministri. Es uzskatu, ka Sīrijā mm, jārunā par tādu ļoti bēdīgu attīstību Mēs pārāk daudz frakcijā nesam šo jautājumu diskutējuši, bet man liekas, ka ja pēc augusta Lielbritānija kā pad, drošības padomas locekļi un arī kopā ar Krieviju, tātad 3 no 5, pieņems lēmu par bruņot Sīriju, tad, nu, Sīrija varētu būt par tādu, tā kā gara vešanu un citu vārdā, un atceros ļoti ļaunas atņem, atmiņas, un tad, nu, tiešām līdz augustam vēl tikai eh, embargo tiek uzturēts, un mums jānovērš šāds scenārijs. Es gribētu, uh, lai Eštāns kundze un viņas kolēģi ārlietu ministri beidzot rīkotos, nevis pieļautu šī konflikta turpinājumu. Paldies! Yes, senora Harms. Paldies, Harmsas kundze. Mani dažkārt eh, kritizēja, kad es vadu sanāksmi, ka es pusvārdā pārtraucu runātāju. Problēma ar vācu valodu ir tā, ka eh, teikumi tā, eh, tā pagarinās, ka darbības vārds ir vienmēr um, beigās, un jūs to izmantojat, lai es nevarētu jūs pārtraukt. Un tagad mēs dosim vārdus trim minūtēm Martinam Kalananam, kurš izteiksies konservatoru un reformistu vārdā. Uh, kaut gan mums darba, uh, darbības vārdu nav teikuma beigās, es ceru, ka jūs man arī nepārtrauksiet, kolēģi. Nu jā, es ar spāniski varu runāt, bet nu labi. Uh, Ziemeļaustrum Anglijas vēlēšana apkabalā mūsu aptāja liecina, ka galvenais bažu avots ir augstās enerģijas cenas, un droši vien jūs reģionos būtu līdzīgs rezultāts aptaujām, un tas nav pārtrauc, pārsteidzoši. Kopš 2003. gada izmaksas Japānā ir pieaugušas par 1% enerģijā, un ASV par 5%, Eiropas Savienībā par 90, 29%, apvienotajā karalistā par 18%. Tātad, eh, kā jau Van Rompēja kungs teica, mēs neesam nekādi lielie spēlētāji, es tomēr es apsveicu Uh, lēmumu fokusēt politisko kapitālu šajā jomā. Energoefektivitāte, vienotais tirgus, dažādošana energoavotos, uh, to var panākt ar elastību likumdošanu, kas dod stimulus uh, Uh, mājsaimniecībā un uh, ražotājiem izmantot šīs politikas. Es ceru, ka šeit nebūs tādi vieni noteikumi visiem un tādi patvaļīgi mērķi, jo tie bija uh, pār, patvaļīgi izvēlēti mērķi, kāpēc, kas arī lika daudziem ražotājiem slēgt savus ražotnes. Liela daļa likumdošanas šajā jautājumā tiks pieņemta uh, pēc tam, kad uh, šis parlaments, uh, Barozo kungs un arī Varam Pompei kungs pametīs savu uh, darbu. Uh, padomas preses telpā, tad, kad es tur biju, izskatījās, ka lielākā daļa žurnālistu grib runāt tikai par naftu, ne par jēlu naftu, bet uh, par olīveļu drīzāk viņi gribēja runāt. Un um, Mēs uh, esam sen jau teikuši Danielam Kohn-Benditam, ka viņam vajadzētu eh, piekrist, ka viņš ir kļūdījies, daudz to nevar, eh, un šis jautājums tiek tagad skatīts, bet tas, man liekas, ir simbolisks, kāda ir Eiropas Savienības mentalitāte, proti, ka neusticās cilvēkiem uh, Uh, ka viņi nevarēs izlemt, kā lietot olīveļu restorānos. Es ceru, ka šis aizliegums uh, neīstenosies, un es ceru, ka nākotnē komisija pievērsiesies jautājumiem, kur tā tiešām kaut ko var darīt, un nevis jautājumiem, kurus virza lobistu grupas. Priekšsādātājs jau pagājušajā nedēļā teicu, ka sadarbība pret uh, nodokļu nemaksāšanu nevajadzētu izmantot uh, nodokļu harmonizācijai, jo mēs visi zinām, ka harmonizācija nekad nebūtu no augšas uz leju. Eiropas saimnība jau tā ir uh, slikta konkurences uh, situācijā, sliktā konkurences situācijā, nekonkurētspējīga, un to nevajadzētu pieļaut. Šulc kungs pēc Eiropadomas teica, ka mums ir nodokļu sacensība Eiropas Savienība, kas nav īpaši saprātīga, un tāpēc uh, minimālie standarti būtu jāievieš, un, manuprāt, Šemets kungs nāks skaļā ar pamatu priekšlikumu. Es ceru, ka viņam nebija taisnība, es ceru, ka es viņu nepareizi esmu citējis, un es ceru, ka priekšsādātāja kungs jūs nesat par nodokļu harmonizāciju, lai um, neļautu valstīm kā īrijai atbildoties no recesijas, jo tieši šīs uh, nodokļu konkurence ir palīdzējusi īrijai. Uh, Uh, un ieviest minimālās nodokļu likmes būtu liela politiska kļūda. Ja valstis vēlas ieviest nekonkurētspējīgas uh, nodokļu likmes, tad tā ir uh, viņu brīvība, bet nevajag visu novilkt līdz Francijas līmenim, lai Olanda politika izskatītos mazāk katastrofāli. Paldies! <coughs> Eh, Paldies, Kalnāna kungs. Un tagad. Uh, dosim Speronikungam vārdu uz divām ar pus minūtēm Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Vismaz viņam baidzētu runāt divas ar pus minūtes. Klužoni. Paldies, priekšstādātāji kungs. Jā. Es domāju, ka priekšlikumi, kas šeit ir izteikti, ir gluži nu tā kā noslēdzošie lēmumi. Redzēsim, kā šie priekšlikumi tiks īstenoti, bet tas kas patiesi pietrūkst Eiropas Savienībā, ir tas, ka pilsoņi tiktu iesaistīti. Jo neuzklausīt uh, pilsoņus un uh, tikai vēlēšana dienā raudzīties uz pilsoņiem, tas nevar novest pie uh, pozitīva rezultāta. Šī vilšanās un uh, lielo priekšrocību neievērošana tāda, kā piemēram eiro vai Schengens telpa. Tās ir tendences, kas uh, tikai vēl pieaug. Cilv daži cilvēki to augstu vērtē, citi nē, bet nu katrā gadījumā tie ir fakti. Un tikai ar aicinājumiem un lēmumiem, kas no augšas uh, centrālistiski un birokrātiski tiek pieņemti un uzspiest pārējiem, tā nevarēs radīt jaunu uzticēšanos Eiropas Savienībai. Ja pilsoņi tiktu plašāk iesaistīti, un ja mēs patiesi būtu uh, tik uh, drosmīgi, un mums būtu šī drosme, kas vēl nav tāda bijusi, ja mēs pilsoņus neredzētu kā pasīvus uh, padotos subjekts, bet gan vairāk uzklausītu pilsoņus referendumos, kā piemēram Šveicē to dara, tad varētu varbūt arī ātrāk izkļūt no krīzes kā Šveicē, jo tur nav eiro, tur ir um, labāka ekonomika, tur ir zemāki nodokļi nekā ES valstīs. Tad varbūt, ka vajadzētu arī šeit organizēt uh, U referendumu par eiro, par biedrību ES, tad um, mēs dzirdētu atbalstu vai arī noraidošus vārdus, jo tad uh, tautai suverēnam tiktu šī vara. Tas, ko pieprasa Līga Nord un citi mans politiskās grupas deputāti, ir tas, ka mēs prasam to pašu, ko es pilsoņi. Mēs gribam īstenu demokrātiju. Paldies! Gracias, senjoris Peru. Es Veronikungs, paldies. Nākošais runātājs goja vārdā uz di divu ar pus minūtēm Gabriela Cimere. Herr Barroso, Barozo kungs, jūs uh, teicāt, ka ir ļoti nozīmīgi zināt, vai tās padoms, kas ir pieņemts Eiro padome, ir soļi pareizā virzienā. Un acīm redzot, jūs domājat, ka pieņemtie lēmumi ir soļi pareizā virzienā. Es gribu uzdot jautājumu, jo es redzu šeit tādu paradigmu izmaiņas Eiropadomas laikā un arī secinājumos. Jau ar pirmo teikumu kas ir secinājumos rakstīts, var um, saprast, ka visas mūsu politiskās spējas, lai veicinātu konkurēt spēju, izaugsmi un uh, darbietu radīšanu. Bet mēs zinām, ka arī vārdu kārtībai liet liela nozīme jēdzienu kārtībai, un tad tieši šīs paradigmas izmaiņas ir atspoguļotas. Jo mēs redzam, ka tas vēstījums ir tāds, ka sociālajie un ekoloģiskie um, uh, aspekti netiek ievērot. Nu, cik tālu interesējamies par sociālajiem uh, jautājumiem, par sociālo izstumtību, par pasliktināšanos ekoloģijā, ja mēs runājam par globālo konkurētspēju. Padomi saskārās ar izaicinājumu šo ekoloģisko uh, postu izbeigt, bet Nu, piemēram, tā vietā, lai cīnītos pret energo nabadzību, par kuru neviens vienīgs vārds nesecinājumos, ne arī pēc tam publikācijās ir teikts, tiek runāts par cenu samazināšanu lielai, liel rūpniekiem, bet vismaz 50 miljoniem cilvēku ES nav pietiekam daudz naudas, lai uh, nopirkt to enerģiju un samaksāt to enerģiju, kas ir nepieciešama, lai viņi varētu sev varīt ēst un um, apsildīt mājas. Un tā ir liela plaša uh, prasība, un mēs runājam par energo efektivitāti, um, apgāda drošību, bet mēs nerunājam par to, par ko cilvēki ir norūpējušies. Cilvēki ir jāaizsargā, ja viņi ir norūpējušies par to, ka tas, kas viņiem ir vajadzīgs, ir saistīts ar ļoti lielu nedrošību un ekoloģiskiem jautājumiem. Jautājums, kas ir jāuzdod, ir sekojoši, kas ražo, kā ražo un kāpēc un kādam mērķim enerģija. Tas ir jautājums no tā vispārējo varētu atvasināt, nu, piemēram, uz kurien es dodas, uz kurien tā būtu jāvada, ja tā grib ilgtspējīgi strādāt un ja šī ilgtspējības uh, stratēģija uh, tiek nopietni uzsverta. Tas netika. O, um, skatīts. Uh, pilnīgi pretējā virzienā iet darbība. Um, reģionālā uh, ražošana netiek uh, uzsvērta un arī līdz ar to energoapgāds un energodrošība cilvēkiem. Tas ir tas atbilžu kopums, ko es gribētu dzirdēt. Tas būtu ilgtermiņam atbilstoši rīkoties. Nākošais jautājums par nodokļiem, par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un uh, nodokļu oāzes. Jā, ir labi, ka visbeidzot ir šāda kustība, bet nu, tas nav pietiekami, to mēs visi zinām. Mēs ceram, ka tās valsts, kas uh, vēl nepiedalās, ka viņas arī kādā brīdī būs gatavs uh, iesaistīties. Un ja trešās valsts ir gatavs, tad mēs nevarēsim arī tikai vienkārši tā pavirzīties uz priekšu. Un arī uh, mans darbības vārds teikuma beigās atļaujiet par bezdarbu vēl pāris vārdus. Likumdošanas procesi un uh, jauniešu uh, bezdarba jautājums. Um, pasakiet lūdzu šos vārdus arī uh, tiem, kas ved sarunas padome, jo pat labi ir katastrofa, kas tagad notiek šo jautājumu risināt, un bez tam mēs zinām, ka 6 miljardi absolūti nav pietiekami, mums ir nepieciešams vismaz 21 miljards. Nākošais runātājs ir kolēģis Vanders Steps, kurš pārstāv pie grupām nepiedarošos deputātus, un viņa rīcībā divas minūtes. Ar to mēs beigsim šo uzstāšanās kārtu. Jūsu rīcībā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es runāju pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Eiropas komisijas priekšsēdētājs un arī padoms priekšsēdētājs runā par pilsoņu atbalstu un integrācijas procesiem. Pilsoņu atbalsts uh, nekad vēl nav bijis tik zems kā tagad uh, šīm idejām. Parlamenta priekšsēdētājs nevarēja izskaidrot kādēļ, bet es to jums izskaidrošu. Cilvēkiem ir apnicis. Atvērtas robežas, uh, negatīvā aspekta, visas problēmas no austrumiem ES kopumā pilsoņiem ir apnikusi ES, to domā pilsoņi uz uh, ielām, un iemesli tam ir zināmi. Tas ir tādēļ, ka eiro ir vainājis valstis, starplaikā desmitiem tūkstoši ierēģi šeit uh, ir ieradušies uh, Briselē un Nīderlandes ārlietu ministrs Timermans neatgriezīsies no Briseles, līdz viņš nebūs mm, sasniedzis to, ka es uh, ierēģu skaits netiks samazināts. Tam tiek tērēts 164 tūkstoši eiro. Es gribu uh, uzsvērt to, ka esmu iesniedzis arī rakstisku atbildi par šo jautājumu un saņēmis tikai tādas uh, izvairīgas uh, atbildes. Uh, 3000 eh, ierēģi saņem vairāk nekā Nīderlandes ministra prezidents. Un salīdzinot tiek eh, sa, eh, skaitītas visas piema, piemaksas, mēs runājam šeit par desmitiem tūkstošiem. Uh, Un tad, kad atgriezās mūsu ārlietu ministrs, tad šī informācija, ko pieprasīja no komisijas, vai jūs varat to apstiprināt šeit, uh, šādas informācijas uh, pareizību? Šis jautājums ir Barozo kungam vērsts. Cik daudz ierēģi strādā ES un cik no viņiem uh, saņem vairāk nekā 144 tūkstošus, ieskaitot visas piemaksas par darbu ārzemēs un lai arī kādas citas tās pie, zem, piemaksas būtu, visu kopā saskaitot. Uh, un arī 5,5% solidaritātes um, piemaksa un tā tālāk. 2013. gadā vai tie ir vairāk par 10 tūkstošiem, jā vai nē? Jo man liekas, ka šī problēma ir vēl lielāka nekā mēs esam iedomājušies, un es domāju, ka pilsonim, kas uh, mūs klausās, ir tiesības zināt atbildes. Paldies! Paldies, kolēģi, un tagad dosim vārdu komisijas padomas priekšsēdētājiem, un pēc tam būs. Uh, vēl viena runātāju kārta tā, un šoreiz būs piedāvāts runātājiem grupas eh, no mazākā uz lielāko pretējā kārtībā. Barāzokungs, tātad par tām lietām, kas bija darba kārtībā, kas tika apspriestas Eiropadomē, eh, mēs neapspriedām citus jautājumus, pat ja tie būtu ļoti interesanti. Es eh, ļoti labprāt rakstiski jums atbildēšu, ja uzdosiet šos jautājumus komisijai. Šodienas temati eh, - nodokļu jautājumi, enerģija un arī jauniešu bezdarbs - ļaujiet man īsi reaģēt uz dažiem no jūsu komentāriem. Runājot par Harmsas un Cirmērs kundzes teikto, es nepiekrītu, ka ir eh, paradigmu maiņa. Es nepiekrītu, ka tagad mēs eh, atsakāmies no ilgtspējības saistībām. Uh, kas notiek, uh, un mums tas ir jāatzīst, ka ir bijušas būtiskas izmaiņas starptautiskajā enerģijas ainavā, un tās mums ir jāņem vērā, veicot politikas izmaiņas Eiropā. Un Eiropā, domāju, mēs tieši par to arī diskutējam. Enerģijas karte uh, ir ļoti atšķirīga no tās, kas bija pirms pieciem vai septiņiem gadiem. Uh, Eiropas komisija atbalsta visu, ko tā ir piedāvājusi enerģijas un klimata politikas kontekstā. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu atteikties no mūsu līdera lomas cīņā pret uh, globālajām uh, klimata pārmaiņām. Bet mums ir jāsaprot, kādas ir uh, jaunās robežas starptautiskajā kontekstā. Uh, Uh, jauno resursu eksploatācija, piemēram, ASV slānekļa gāze, ir būtiski ietekmējusi globālos tirgus, un tas ietekme arī enerģijas cenas arī Eiropas Savienībā. Tā pašā laikā Eiropā mēs redzam ļoti zemes investīciju uh, apjomus tieši krīzes dēļ, Fukushimas uh, negadījums ir ietekmējis arī dalību valstu enerģijas politiku, uh, un uh, valdības ir spēlējušas attiecīgus soļus, bet visbeidzot ļoti svarīgs uh, uh, aspekts ir arī tas, ka iekšējais tirgus mūs kavē, jo dalībvalstis izdara zināmas izmaiņas, zināmas izvēles, un tas ietekmē ietējo tirgu. Šie izaicinājumi ir milzīgi, un Eiropadomē, kur es sniedzu savu prezentāciju, es uzsvēru, ka mums uh, ir eh, jādarbojas kopā Eiropas līmenī, un te ir daudz, kas, ko varam darīt. Eh, jāpabeidz eh, vienotais enerģijas tirgus, jāveido viedā infrastruktūra, jāuzlabo energoefektivitāti, un es arī piedāvāju ideju, ja ASV ir slānekļa gāzes revolūcija ASV mums vajadzētu īstenot energoefektivitātes revolūciju Eiropā, jo tas atbilst mūsu ilgtspējības uh, darbu kārtībai. Mums ir jāveic lielākas investīcijas atjaunojumās enerģijās, bet arī jāno, jārunā vienotā balsī starptautiskā mērogā. Es īpaši atbalstu faktu, ka Eiropadome atzina to izšķirīgi svarīgo lomu, kādu spēlē e, e, vienot enerģiju un, un klimata politika investīcijās un 2014. gada martā Eiropadomei vajadzētu izskatīt jaunas alternatīvas eh, pēc komisijas priekšlikumiem, un arī Eiropas parlamenta vadlīnijas būs ļoti svarīgas šeit. Un tas ir svarīgs jautājums, uz ko gribu norādīt. Tagad mēs diskutējam par to, kāds varētu būt politikas ietvers pēc 2020. gada. Un tad, kad eh, tiek apspriest šie jautājumi ar nozars pārstāvjiem, viņi tieši prasa, lai būtu uh, noteiktība investīciju jomā, lai būtu skaidrība, kāda būs nākotnes politika. Un mums jādomā, kā sasniegt šos mērķus - ilgtspējību, konkurētspēju un piegādes drošību. Pārsvārdi par uh, Eh, slānekļa gāzi, lai novērstu jau kādus pārpratumus. Kā jūs zināt, tad eh, dalība valstis pašas lemj par savu energoresursu struktūru, tā skaitā arī par iespējamu slānekļa gāzes eh, izpētu un iegūšanu, un šis princips paliek spēkā. Tā pašā laikā dalība valstīm ir jānodrošina uh, Uh, lai tiktu ievērot šeit Eiropas prasības, tā skaitā vides un sabiedrības veselības prasības. Komisijas uh, loma ir nodrošināt vienotus uh, spēles noteikumus visiem, kas iesaisties šajā procesā visā Eiropā un lai būtu aizsargāta vide. Mums ir vied, vajadzīgs vienots spēles ietvars un uh, jānodrošina, ka ja slānekļa gāze tiek iegūta, tad tā, tas jādara uh, drošā veidā. Visas iespējas ir rūpīgi jāizpēta un jābūt atklātām konsultācijām ar iesaistītajām pusēm, jāiesaist arī pilsoniskā sabiedrība, un tā ir tā informācija, ko gribēju jums sniegt šajā jautājumā. Tātad paradigmu maiņa nav notikusi, vismaz tā es interpretēju Eiropadomu secinājumus un arī sanāksmes garu, jo es arī piedalījos šajās diskusijās. Bet fakts ir tāds, ka tika likts lielāks uzsvars uz konkurētspēju, bet mums nevajadzētu to iztūkot uh, kā to, ka mēs esam pret uh, pretstatā mūsu saistībām par ilgspējību, kuras esam uzņēmušies. Bet mums ir jāraugās uz eh, jaunajiem datiem, ir spiediens no uh, globālās ainavas izmaiņām. Par nodokļiem. Lielākā daļa jautājumu tika uzdota Eiropadomas vadītājām, bet es gribētu atbalstīt to, ko teica Pauls Ranžēls. Uh, Pols Ranžēls nepiedāvāja uh, uh, nodokļu sistēmas vienādošana Eiropā, un tas pat nav arī iespējams un nav arī vēlams. Mēs varam uh, veidot konkurētspējīgu Eiropu ar atšķirīgām nodokļu sistēmām, bet mums, eh, runājot par izvairīšanos nodokļu maksāšanas un nodokļu krāpniecību, ir nepieciešami instrumenti Eiropas eh, līmenī. Un tas ir līdzsvars, kas mums ir jāatrod, eh, jābūt lielākai saskaņotībai, kā piedāvāja Ranžēla kungs, bet jāizvairās no vienādošanas, kas var radīt virkni citu problēmu un par eh, nabadzīgākiem reģioniem, valstīm, tad eh, viņu bažas tiek ņemtas vērā mūsu darbā. Valsts atbalsta vadlīnijas, kas tiks paskatī, pārskatītas, tur ir paredzēta pozitīvā diskriminācija attiecībā uz uh, nodokļu stimuliem uh, vājākajām valstīm. Un Tas ir, protams, taisnīguma jautājums. Gribētu uzsvērt eh, Van Rompēkunga teikto, bet arī Svobods kungs izteicās par jauniešu bezdarbu, un būsim godīgi šajā diskusijā. Nesen uh, esam uh, piedzīvojuši vairākas iniciatīvas šajā jautājumā. Tās tiešām atbalstu un ir tiešām labi, ka uh, galvaspilsētas Eiropā, kas eh, nebija tik ļoti iesaistīts šajos jautājumos, tagad aktīvi pie tā strādā. Un tur ir ne tikai pol politiskas saistības, bet arī pieredze. Piemēram, Vācijā ir uh, tiešām gūta laba pieredze ar aktīvu darba politiku pēc Vācijas atkal apvienošanās. Un es tiešām atbalstu visas šīs dalībvalsts, kas aktīvi strādā uh, Um, arī starp citu starpvaldību sadarbības kontekstā, lai palīdzētu valstīm, kam tas ir vajadzīgs. Bet tam nevajadzētu nākt par sliktu Eiropas Savienības saistībām un kopienas uh, pieejai. Un te došu tikai vienu piemēru. 2011. gadā Eiropas komisija piedāvāja SF regulā uh, garantiju, kas būtu uh, Uh, vērsta uz ESF uh, uh, svīras efekta izmantošanu. Bet tas tika noraidīts Eiropas, Eiropa domē, jo uh, Zviedrija, Dānija, apvienotā karalista un Vācija nepieņem šo priekšlikumu. Tagad uh, ideja, kas tiek piedāvāta, tas ir tā kā jaunais darījums, ir ļoti tuva šim piedāvājumam, proti uh, garantijas ar Eiropas instrumentu starpniecību piedāvāt. Bet vai nebūtu bijis labāk, ja tas būtu pieņemts jau agrāk, lai jau tagad būtu Eiropas līmenī šīs garantijas? Un tas ir tas, uz ko jāliek uzsvers. Gribu jūt godīgi ar jums runāt. Jaunu iniciatīvu izplatīšana pirms uh, iepriekšējo iniciatīvu ieviešanas, tas nav ticami. Uh, Un par to ir jārunā. Tātad Eiropas komisija uzstās, ka ir jāievieš jau pieņemtie lēmumi, piemēram, jauniešu garantija. Daudz dalībvalstis uh, nesen pieņēma un uh, komisija izteica šo priekšlikumu un bija ļoti plašs atbalsts arī no Eiropas parlamenta, tad lūdzu ieviesīsim to, ko mēs nolēmjam. Tas ir viens no būtiskiem jautājumiem, ja mēs runājam par uzticamu Eiropas Savienības politiku jo kritika, kas mums tiek pausta, tieši ir tāda, ka mēs pieņemam lēmumus, bet uh, ieviešana nenotiek, un pilsoņi pēc tam neredz šo lēmumu īstenošanos. Bieži vien tie ir ļoti augsta līmeņa Eiropadoms lēmumu, un tie neīstenojas. Gribu teikt, ka Eiropadoma tiešām bija progress, ir šis gars, un tagad mums ir jāveido konsens līdz uh, jūnija Eiropadomē, kas, manuprāt, pieņems eh, izaugsmē un darba vietām ļoti būtisks lēmums. Paldies par uzmanību. Un tagad došu vārdu Hermanam Vandrompajam, Eiropadomas priekšsēdētājiem, lai viņš varētu rieģēt uz grupu pārstāvis sacīto vārds. Jums paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Mēs darba kārtībā iekļāvām divus tēmatus - enerģiju un nodokļus, kas ir jautājumi, kuros nacionālā kompetence ir ārkārtīgi svarīga. Enerģijai tā saucamais eh, enerģijas sajaukums ir nacionāls kompetences, ir valsts kompetences jautājums. Vairākumā gadījumu, vai pat visos, pastāv noteikums par vienbalsīgumu, un tādējādi Mēs esam, eh, runājot par šabiem tematiem, apgrūtinātā situācijā, jo vairu eh, kompetences ir nacionālajā līmenī. Taču tajā pašā laikā mēs pilnībā apzināmies to faktu, ka nav nu, iespējams atrisināt nodokļu krāpšanās problēmu vai mm, atšķirības starp dalību valstīm attiecībā uz enerģijas piegādām cenu tikai strādājot eh, nacionālā līmenī. Mēs pilnībā apzināmies Eiropas līmeņa svarīgumu, taču tajā pašā laikā mūs apgrūtina kompetenci sadalījums. Tas ir jāņem vērā. Tā būtu no manas puses pirmā piezīme. Otra piezīme ir tā, ka neraugoties uz to, ka daudz no jums ir pasvītrojuši nepieciešamību pēc vairāk darbībām Eiropas līmenī, tad ir tomēr jāpaturprātā, un es to atgādinu, ka pat pirms finanšu krīzes bija lielas atšķirības starp dalību valstīm. Es eh, runājot kaut vai par krāpšanos ar nodokļiem, kad es redzu tos skaitļus, kas parāda uh, melnās, pelēkās sēnu ekonomikas apjomu, tas, tas ir visai atšķirīgs starp dalībvalstīm. To mēs varam risināt arī Eiropas līmenī, taču tas nenozīmē, ka daudz eh, efektīvākas darbības var veikt eh, nacionālajā līmenī, sasniedzot ievērojams rezultāts. Un pat ja mēs problēmu apzināmies Eiropas līmenī, tad vēl vairāk ir jāapzinās šīs eh, problēmas nozīmē valsts līmenī. Par jauniešu bezdarbu runājot, krietni vēl pirms finanšu krīzes pastāvēja lielas atšķirības. jauniešu nodarbinātības ziņām. Un arī šeit nacionālas darbības var uh, nest savus augļus. Ir vairāk jāuzstāj uz darbībām katras dalībvalsts līmenī, bet es atkal negribu atstāt tādu iespēju, ka Eiropas līmenī ir paveicams visai maz vai praktiski nekas, taču gribu pasvītrot to, ka darbības ir jāveic dažādos līmeņos. Un trešā piezīme no manas puses. Esmu gandrīz, ka esam runājuši par nodokļu krāpšanos un Daudz no jums par to runā jau krietni ilgi, vairāk gadu garumā, taču kopš šis jautājums ir Eiropa padomas darba kārtībā, diskusija ir pātrinājusies un guvusi jaunu intensitāti. Un arī mērķis tam bija iekļaut to Eiropadomas darbkārtībā, lai ministri uzņemtos vairāk iniciatīvu un valstu valdību vadītāji pieņemtu lēmumus. Un lēmumi ir pieņemti. Ja pirms eh, dažiem mēnešiem tiktu teikts, ka komisija jau jūnijā piedāvās direktīvu par automātisku informācijas apmaiņu attiecībā uz naudas plūsmu, jau, protams, ir bijušas iniciatīvas ietaupījuma direktīvas sakarā, taču šis ir pilnīgi jauns pasākums. Un gribu pasvītrot to, ko esam sasnieguši šīs Eiropa padomas laikā, protams, palīdzot eh, finanšu ministriem, bet lai šī iniciatīva nepaliktu iestrēgusi atsevišķu dalībvalstu līmenī, bet lai tā būtu Eiropas līmeņa 27, 28 valstu iniciatīva, un komisija nāks klāja priekšlikumu jau jūnijā. Visbeidzot, ir mūsu rīcībā saruna mandāts Eh, sarunām ar Šveici citām valstīm pēc ilgiem diskusiju gadiem. Bet eh, galavārda desmitajā punktā citēju, ņemot vērā iepriekš sacīto un ņemot vērā paskatītās direktīvas par fiskalitāti um, versiju komisija pieprasa, lai tās pieņemšana notiktu līdz gada beigām. Protams, pastāv saiknes starp um, šeit, bet padome var strādāt tālāk ar pārskatīto eh, nodokļu direktīvu, lai varētu galvārdu sagatavot līdz gada beigām. Un šis um, B paragrāfs tika diskutēts ļoti detalizēti, un tas ir daudz tālajošāks nekā varētu likties. Un arī šeit, kur mēs bijām iestrēguši gadu garumā, ne, mums ir izdevies pavirzīties krietni uz priekšu. Tālāk mēs e, tika runāts pār grozījumiem direktīvā pār nefinanšu informācijas publicēšanu un informāciju attiecībā uz lielām uzņēmumu grupām, kas tiks arī ņemts vērā gatavojot ziņojumu pār lielajiem uzņēmumiem un uzņēmumu grupām. Gribu teikt, ka pateicoties SRD kapitāla prasību direktīvu 4, mēs jau esam pavirzījušies skrietni tālāk. Un starplaikā konstatēju, ka trilogā jau ir vienošanās par šo otru e, direktīvu caurskatāmību un atbildību, bet e, par manis nosaukto direktīvu, un kas ir arī galvārdā pieminēt, ja parlaments uzskatām, ka grozījumi ir e, vēl papildus iesniegami, tad nekas nekavē tādus iesniegt un meklēt konsensu ar padomu. Tālāk par eh, nodokļu oāzēm. Nosaucu gadījumu, kas nav vienīgais, un tas ir Britu premjeru ministrā paziņojums pirms dažām nedēļām, kurš ziņoja par lielāku caurskatāmību kontos, kas attiecas uz apvienoto karalistu un aiz jūras te teritoriju uh, iestādēm un visās šajās jomās ir izdevies spērt soļus uz priekšu. Ja mums ir izdevies panākt eh, vienošanos par automātisku informācijas apmaiņu visā plašākajā ienākuma gammā, tad mēs esam pareizajā virzienā cīnoties pret eh, krāpšanos ar nodokļiem. Protams, ir var, vārdi jāpārvērš darbos, taču nevar ludīt vienlaicīgi, nevajag mūs tomēr pārvērtēt mūsu spējas. Un uh, ņemot vērā to, kā jūs kontrolējat, kā mēs strādājam, mēs varēsim pakāpeniski atskaitīties un tika pieņemts, ka padomi atskaitīsies līdz visiem, par visiem lēmumiem, kas ir pieņemti līdz 2013. gada beigām, tātad mēs atskaitīsimies par um, to, kas ir iekļauts mūsu pašu padomas galavārdos. Tālāk par enerģiju runājot, gribu piebilst, ka eh, eh, Connecting Europe, tas ir, eh, tur ir maz naudas, tie tikai 5 miljārdi, vajag vairāk, vienmēr var būt vairāk, un 6 miljārdi, kas ir paredzēts jauniešu bezdarbam, tas arī ir pārāk maz, bet sāksim ar to, ka mēs apstiprināsim vispirms Eiropas budžetu. Es Nē, es saku, no kā tas ir atkarīgs, sauciens no zāles, no kā tas ir atkarīgs. Es saku, ka mums ir jāvienojas par daudz gadu ietvaru un tāds būs šie 5 miljārdi priekškonektiņu Europe, vismaz šie 6 miljārdi jauniešu bezdarbam, un pretējā gadījumā nebūs nekā. Lūk, Darīsim to, kas ir mūsu spēkos, lai būtu Eiropas budžets periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Pār jauniešu bezdarbu runājot, eh, gribu paust par jaunajām iniciatīvām gandarījumu. Pie tām ir strādāts Eiropadoms līmenī, bet nepietiekam tāpēc, ka mēs vairāk koncentrējāmies uz uh, citu jautājumu, kur ir gūti panākumi, lai nodrošinātu eirozonas stabilitāti. Neviens vairāk nerunā par mūsu valūtas un eirozonas beigām. Tagad ir vairāk jāstrādā, lai varētu uzveikt finanšu krīzi, bezdarbu un, protams, jauniešu bezdarbu. Tātad jūnijā mēs pārskatīsim, ko mēs varam izdarīt Eiropas valstu līmenī, jo ir vairākas valdības, kas ir nākušas e, klajā ar savām iniciatīvām, un tajā, ko var veikt sociālie partneri. Mēs esam lepni par mūsu sociālās e, saskaņošanas sistēmām un arī krīzes laikā sociālo partneru sistēma ir jābūt produktīvai, un es uh, E, gaidu arī devumu no viņu puses, lai varētu veidoties vispārīga mobilizācija visos līmeņos, iesaistot visus um, spēlētājus e, pret bezdarbu, pret jauniešu bezdarbu. Un es domāju, ka jūnijā mēs varēsim apliecināt ne tikai politisko gripu, bet arī konkrētus rezultātus cīņā pret jauniešu bezdarbu. Paldies! Paldies! Eh, Eiropa domas priekšsēdētāji, un tagad mēs pāriesim pie šīs sēdes eh, pēdējās runātāja kārtas, un jūsu rīcībā brīdī runātājs būs tikai viena minūte, lūdzu piereguliet savus pulksteņus, jo citādi mēs paliksim mēs eh, paliksim visai maz šeit. Nākošais runājas Vanderstops, vienu minūti. Jā, Barozo kungs, eh, jūs eh, atsakaties atbildēt jautājumus par ES algām. Tā ir tāda sandēta reakcija, tad, kad nepatīk man jautājumi. Un, ka tas nav darba kārtībā, tas ir, nu, gluži citādi. Un nodokļu, ap, ES ierēģņu algu nodokli ar ap ar nodokļiem ir tieši, nu, kā lai saka, izvairīšanās nodokļu maksāšanas. Jūs varētu skaidri eh, publiski paziņot, cik daudz mm, ierēģiņu saņem vairāk nekā mūsu pašu ministru prezidents. Jūs sakat, ka jāsūt rakstiska. Eh, rakstisks pieprasījums, esmu to trīsreiz darījis un esmu saņēmis atbildi. Jums ir bail, jums ir bail no pilsoņiem, kas ar šiem skaitļiem eh, rokā nākošais norēķināsies ar visu bandu. Uh, jums ir baila no caurskatāmības, jums baila no caurskatāmības, bet tā e, piedara pie demokrātijas, nevis pie demokrātijas ierobežošanas tāda, kā tā ir šeit. Nākošā runātāja Cimerskundze. Jā, pat ja viedokli ir dažādi, tad tonis un uh, arī vārdi ir uh, jāizvēlas tomēr piemēroti. Par paradigmu izmaiņām es jums nepiekrītu. Es uh, dzīvoju uh, agrākajā VDR un esmu sapratusi, ka jālasa ir starp rindiņām arī no uh, konteksta, ja jūs runājat par izmaksu efektivitāti e, energo sektorā, tad es nerunāju tikai par sabiedrības e, interesēm un par to, ka mm, šīs izmaiņas visbeidzot ir uh, jāīsteno, um, es to redzu kā tikai konkurētspējas pieaugumu, uh, respektīvi tie cilvēku mērķi, kas uh, ir uzsvērti, tie nav ar ekonomijas uh, pasākumiem sasniegt, un tas ir tas būtiskākais punkts manā skatījumā. Un vēl pusteikums par jauniešu bezdarbu. Pat ja tas tā ir, ka dalību valstīm ir pašām savas iniciatīvas un tās ir jāsāk, tad es domāju, ka tomēr ir svarīgi, lai padome un ES institūcijas vismaz um, turētu savu solījumu, ka jauniešu garantijām un jauniešu nodarbinātības iniciatīvām paredzētie līdzekļi tiek uh, piešķirti. Nu, vismaz šie, vismaz šie līdzekļi ir konkrēti un skaidri jādod nevis nu, tādām, tā kā tādām tirgošanās procedūrām jāpakļauj. Un šie līdzekļi arī efektīvi ir jāpielieto. Paldies! Paldies! Nākošais runātais Vlosovičs kungs vienu minūti. Paldies, priekšsādātāja kungs. Eiropadoms pēdējā sēdē tika runāts par enerģiju. enerģiju un tik runāts par konkurēta spēju, par bezdarba samazināšanu. Tik runāts par to, cik nozīmīgi ir visi šie pasākumi. Jūs runājat arī par to, ka enerģijai jāmaksā mazāk nekā, piemēram, tas ir ASV, Korejā vai kur citur. Radikālā ES politika vērsta uz CO2 izmešu samazināšanu kavē ekonomikas attīstību Eiropā, un mēs uzsveram to, ka uh, Eiropas uh, politikai ir jāgarantē tas, ka notiek energo piegāde uh, mājasaimniecībām saglabājot zemes cenas, bet padomas secinājumi paredz to, ka klimata politika ir svarīgāka nekā atbilstoša ekonomikas politika Eiropā, un tas novadīs pie tā, ka Eiropa būs mazāk konkurētspējīga, un mūsu mājasaimniecības vēl lielākos parādos kritīs. Ceru, ka tā nebūs. Paldies! Paldies, kolēģi! Uh priekšrocība šajā zālē ir tā, ka kolēģi nevar man ziņot, ka jūs runājat pārāk ātri, un es nevaru zināt viņu bāžas. Kā Lenana kungs uz vienu minūti? Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms par enerģiju ceru, ka ir notikusi paradigmu izmaiņa enerģijas politikā jo nevar panākt enerģijas atveseļošanu, ja enerģija maksā divreiz dārgāk nekā eh, visur citur attīstītajā pasaulē. Par nodokļiem. Ja mēs gribam Eiropas ekonomikas eh, bojāju sabrukumu, tad jāharmonizējiet. Ja paskatieties pasaules daļā, kur notiek izaugsme. Tā ir pasaules daļā, kur ir viszemākā nodokļu, tiešo nodokļu likme. Padomāsim par to, kā mēs varam eh, atgūties ekonomiski, nevis federalizēt savus ieņēmumus un domāsim labāk par noturīgu E, atvesļošanos un izaugsmi. Paldies, Kalerina kungs. Nākošais runātājs uz vienu minūti ir Rebeka Harms. Äh, nu, tagad es äh, gluži kā citu uh, frakciju aizvietotāju runāju, bet es gribu runāt vēl par uh, diskusijām par enerģiju. Es gribētu pārskatu par aktuālajām cenām, kādas ir rūpniecības struktūrām Eiropā kuras uh, kuri uzņēmumi saskars ar tik lielām uh, problēmām, tās parāda, uh, kāds ir uh, sadalījums. Ir tik daudz izņēmumu tām rūpniecības nozarēm, kuras ir energo intensīvas. Mēs esam tik daudz uh, eh, izņēmu certifikātus izsnieguši, ka viņi burtiski slīgs šajos certifikātos, un arī emisiju tirdzniecības sistēma nefunkcionē. Tātad, nu, kur tad ir šo uh, enerģijas intensīvo uh, rūpniecību uh, ciešanu seks aspekts, uh, runājot par CO2 samazināšanu? Un tieši šis uh, aspekts. Uh, ir saskatāms um, komisāra Oettinger um, darbā, un es domāju, ka tas ir skandāls, jo gadu desmitiem ilgs darbs tiek apšaubīts. Bet lūdzu, gribu caurskatāmību pār energo izmaksām rūpniecībai, un tad mēs varbūt varam diskutēt balstoties uz citiem pamatiem. Paldies! Veka, paldies! Uz divām ar pusi minūtēm Šārona Bolsa. Thank you. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētā Varompē kungs. Jūs teicāt, ka parlaments vērs uzmanību uz nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību kopš mana ziņojuma 2008. gadā un par uh, uzkrājumu nodokļiem 9. gadā. Un neskatoties uz ambicioziem G20 paziņojumiem 2009. gadā, uh, Pēc Pitsburgas samita nekas praktiski nav noticis Eiropas Savienībā, un lielākā uh, virzība ir nākusi no ASV. Uh, ASV patiesībā saņem no uh, Eiropas dalību valstīm informāciju, kas mums pašiem nav. Pēc Doda Franka likuma mēs uh, vienojāmies par uh, uh, ziņojumiem, uh, no katras valsts, un es eh, zinu, kā tas eh, tika iekļauts CRT 4, es zinu, kā tas notiek, bet mēs galīgi nezinām, kas notiek Eiropā, eh, kā peļņa tiek sadalīta un aplikt ar nodokļiem. Tātad šis solījums par ziņojumiem par valstīm ir atbalstāms no padomas puses, bet žēl, ka šobrīd caurskatāmības un grāmatvedības direktīvas uh, ir uh, it kā par tām vienošanās, bet par to vēl nav balsots, un tas ir tāpēc, ka padome uh, ir pret šiem ziņojumiem par katru valsti. Uh, te ir runa par kādu triljonu eiro. Uh, Uh, jo uh, lielie uzņēmumi ļoti maz nodokļus maksā Eiropas Savienībā, neskatoties uz milzīgo peļņu. Ir pienācis laiks uzzināt, kas notiek. Ja lielie uzņēmumi nemaksā nodokļus, tad uh, tā ir negonīga konkurence ar tiem uzņēmumiem, kas maksā nodokļus. Vai ir bijusi analīze, cik ļoti tas negatīvi ietekmē izaugsmē Eiropā mazajiem uzņēmumiem? To nevar pieļaut. Uh, Um, un uh, tā ir krāpšanās. Uh, mēs zinām, ka attīstības valsts tiek eksploatētas, un tagad ir, um, mēs esam sapratuši, ka varbūt uh, jeb visas valstis un visi nodokļu maksātāji ir eksploatēti un apkrāpti. Un šeit ir kaut kas ātri uh, jādara. Uh, Es ceru, ka uh, jūs uh, nevilcināsieties vai neprasīsiet kaut kādas piekāpšanās no uh, parlamenta, jo šeit uh, tās ir koplāma procedūrā šis jautājums un nevis vienprātības jautājumā, uh, vienprātības procedūrā. Uh, man bišķiņi ir bail, ko jūs šeit varētu prasīt no Eiropas parlamenta. Uh, par finanšu ziņojumiem, tas ir grāmatvedības un caurskatāmības direktīvā, un tā, tam ir jābūt juridiski legāli ieviešamam, un tam ir jānotiek šajā sasaukumā, jo pretējā gadījumā tas ir tikai tukšs solījums. Ja nevarā palavra, valsts paldies, nākošais runātājs uz trim ar pusi minūtēm, Kleva Kekušā. Za većinu europskih državljanki un državljanov je... Paldies, priekšsādātāji, vairākumam Eiropas pilsoņu Banku nodokļi ir diezgan vienkārši. Uh, un vispār nodokļi ir vienkārši, tātad uh, vai nu pērkot jums atvēlk nodokli vai arī uh, ar nodokļu deklarāciju. Un vairāk man pilsoņi ar to viss arī beidzas, bet divām kategorijām um, tas ir savādāk. Tie ir visbagātākie cilvēki un starptautiskie uzņēmumi. Eiropa zaudē līdzekļus un ļauj ļaunprātīgi izmantot uh, noteikumu plaisas. Un šīs uh, nodokļu nemaksāšanas taktikas novad pie 1 triljona eiro zaudējumiem gadā. Tas ir vairāk nekā uh, mēs maksājam par mūsu veselības aprūpu, piemēram. Uh, Es par to runāju pagājušajā nedēļā plenārsēdē. Mēs uh, runājām par manu ziņojumu par nodokļu krāpniecību un uh, nodokļu nemaksāšanu, un mēs izteicām trīs priekšlikumus. Es aicinu, Barozo kungs, jūs tos izlasīt. Tur ir piedāvāt skaidri pasākumu par to, kā risināt šo problēmu. Nav nepieciešams kaut kādas rekomendācijas plāni, kas nav juridiski saistoši. Mums ir nepieciešama konkrēta harmonizēta nodokļu stratēģija ar uh, vienu būtisku mērķi, kas nav minēts jūsu uh, secinājumos. Mums ir jāsamazina uz pusi nodokļu atšķirības līdz 2020. gadam. Tātad, Barozo kungs, ko mēs varam sagaidīt no komisijas turpmākajos mēnešos un mēnešos? līdz gada beigām. Jūs, padome, esat mazāk ambiciozi kā komisija, un komisija ir mazāk ambiciozi kā parlaments, un līderi parādījuši, ka viņi nespēja savus vārdus īstenot praksē. Tāpēc es gribētu uzzināt, vai mēs varam gaidīt kādu soli uz priekšu salīdzinājumā ar pagājušā gadā izteiktajām rekomendācijām. Uh, Pagājušajā gadā komisijas pieeja bija ļoti pragmatiska. Komisija negāja pietiekam tālu, bet parlaments to darīja. Un es gribētu uzzināt, vai komisija eh, gatavojas eh, padziļināt, izpētīt mūsu priekšlikumus un vai mēs varam sagaidīt vairāk no jums un nevis tādu pārmērīgu tehnisku rīcības plānu. Pēc ilgiem gadiem kad nekas netika teikts par uh, nodokļu politiku, manuprāt, ir labi, ka mēs par to runājam, bet secinājumi, kas mums ir pieejami, vispār nerunā par uh, likumdošanas bloķēšanu par krāpniecību, piemēram. Svarīgākais pagājušā gada secinājums, manuprāt, ir uh, PVN krāpniecība. Jūs veselu mēnesi to uh, apspriedāt. Mēs arī pie šī jautājuma ļoti smagi strādājām. Un es ar nepacietību gaidu, vai jūs to īstenosiet. Un noguldījumu nodokļu direktīva, ja mēs varētu par to panākt vienošanos līdz gada beigām, tas būtu ļoti jauki. Van Rompeikungs. Kāpēc jūs negribējāt spērt soli uz priekšu cīņā pret nodokļu paradīzēm pagājušajā nedēļā? Mēs uh, noformulējām definīciju, mēs izteicāmies arī par uh, nodokļu paradīžu melno sarakstu, bet jūsu secinājumos par to nekas nav teikts. Paldies! Un tagad eh, uz četrām minūtēm Amālijas Sartori. Grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātāji kungs. Arī Eiropas uh, tautas partija atzinīgi vērtē Eiropadomas secinājumus par energosektoru, jo tie ir ļoti tādi skaidri politiski ieteikumi. Mums jāpaliek arī ir um, ambicioziem nosakot mūsu uh, klimata mērķus, bet ir jārunā arī par cenām, par pieejamām cenām patērētājiem. Jārunā par mājasaimniecībām un rūpniecību Eiropā. Mums ir jākonstatē visu laiku, ka energoizmaksas ir ļoti augstas. Arī nākotnē, tuvākajā nākotnē par to tiek runāts un būs sarežģīti sasniegt tādas izmaksas, kādas ir ASV un citās valstīs. Ko mēs varam darīt, ir tas, ka mēs šīs atšķirības mēģinam ierobežot jo izšķirīgi nozīmīgi e, ir e, sasniegt labus rezultātus rūpniecības nozarē. Visādi citādi riskējam zaudēt konkurēt spēju gan lielo rūpniecības uzņēmumu vidū, gan mazos un vidējos uzņēmumos, un arī zaudēsim pilsoņu atbalstu. Mums ir jā. Uh, jāizmaina mūsu energostruktūra, jāatbalsta pilsoņi. Tas ir nepieciešams Eiropas nākotnē, gan veidojot infrastruktūru, gan tīklus, gan arī šķērs savienojums. Jārunā arī par iekšējo infrastruktūru. Padoms secinājumi īsti mūs neapmierina attiecībā uz līdzekļiem, kāda tiek paredzēta, bet, nu, ceram, ka vismaz šādā veidā uh, būs iespējams radīt finanšu iespējas, lai atbalstītu atsevišķos projekts arī ar EIB palīdzību, jo šādi varam veidot patiesu infrastruktūru. Eiropa neizmainīs viena pati klimata situāciju pasaulē. Mēs bijām atbildīgi pirms pāris gadiem par 11 gadiem CO2 izmešu. Tas bija 2012. gadā ASV. Arī samazinās emisiju apjoms. Uh, neizatmanēs Eiropas Savienībā, bet citās valstīs ne, citās pasaules valstīs ne, jo uh, tur uh, šis process netiek uh, kontrolēts. Mums ir jāieņem uh, vadošā vieta klimata pārmaiņu politikā, mums jāsaglabā mūsu rūpniecība un līdz ar to darba vietas mūsu darba ņēmējiem. Tādēļ mēs atzinīgi vērtējam to, ka uh, nu, nepārāk plaši, bet tomēr tiek runāts par energopolitiku un attīstības politiku, vērtējot situācijas attīstību līdz 2030. gadam. Komisijas priekšsēmētājs un Eiropadoms priekšsēdētājs izteica par konkrētas priekšlikums par energopolitiku un klimatu politiku. Uh, pirms nākošās Eiropadomas sēdes. Secinājumus varēs izdarīt pēc tam, kad redzēsim, kas būs noticis 2015. gadā un līdz tam laikam. Mums vajadzētu būt mazāk attī, atkarīgiem no uh, fosilā kurināmā. Mums jārada iespējas attīstīt jaunas tehnoloģijas, kas būtu efektīvas un ilgspējīgas. Uh, Tam jānovad pie tā, ka tiek radītas darba vietas, ka mēs esam mazāk atkarīgi no energo importu un ka mēs varam dot ieguldījumu klimata pārmaiņu seku mazināšanā. Mums ir jāmazina mūsu vājie punkti. Ir nepieciešama tāda klimata politika, kas būtu atšķirīgi, mums ir nepieciešama Eiropas mehānismi, kas būtu atšķirīgi jāatbalsta atjaunīgā enerģija Un noslēgumā gribu teikt, ka esam apmierināti ar padomus secinājumiem par energoavotu dažādošanu. Tāpat arī runājot par pašu enerģijas avotiem un atjaunīgo enerģiju izmantošanu. Šī enerģijas uh, bilants sabalansēšana ir ļoti nozīmīga. Tā ir dalību valstu kompetence un gribu atgādināt komisijai, ka nevajadzētu uh, ierobežotu dalību valsts izvēlēties dažādas enerģijas formas, ja, jo um, tas nozīmē to, ka um, tikai saprātīgi risinājumi tiks piedāvāti klimata politikai. 2015. gadā ieredzēsim tendences, tad varēsim konstatēt, ka ir nepieciešams CO2 nepaģērošs. Uh, e, e, tehnoloģijas mums ir jāsamazina. Uh, cietāk kurnāmā izmantošanu un arī jāpanāk izmaiņas elektroenerģijas ražošanā. Paldies! Un tagad gribu pateikties jums par klātbūtni. Pavadīšu mūsu viesus Eiropadomas priekšsēdētāju komisijas priekšsēdētāju, pateikties viņiem par sirdsnību, koleģialitāti, ar ko viņus uzrunā, bet abiem jums atgādināt savas sapas zemes sakām vārdu, ka pieticība ir ļoti uh, laba, ļoti eh, pieticība ir tikums, tā saka manā valstī Lamančā. Paldies jums, uh, ka bijāt kopā ar mums un visi kopā tagad kopīgi dosimies, turpināsim iet pa ceļu, pa kuru esam sākuši iet. Sēdi, beidzam, paldies!